Dāmas un kungi, lūdzu, turpināsim strādāt. Es vēlētos jūs informēt par rakstisku deklarāciju par cīņu pret multiplo sklerozi Eiropā. Šai deklarācijai ir savākts vairākums deputātu parakstu un saskaņā ar reglamentu attiecīgo 123. pantu šī Rakstiskā deklarācija kopā ar šodien pieņemtajiem tekstiem tiks publiskota un nodota šīs deklarācijas saņēmējiem. Tāpat arī tā tiks iekļauta šīs sanāksmes šīs dienas protokolā. Es vēlētos sirdī, sirsnīgi sveikt eh, Luhan kungu, kurš ir šīs rakstiskās deklarācijas pirmais parakstītājs, un dodu viņam vārdu. So, Er viņš nav klāt, bet eh, mans paziņojums nemainās. Nē, tomēr viņš ir klāt. Lūdzu, Luhana kungs, dod jums vārdu. Jūsu rakstiskā deklarācija ir savākusi vajadzīgo parakstu skaitu. Lūdzu, jums vārds. Eh, Godātie kolēģi, gribēju teikt milzīgu paldies visiem, kas parakstīja šo deklarāciju. Šai deklarācijā iekļaujam aicinājumu padomēji un komisijai veicināt zinātnisko sadarbību izkaisītās sklerozes pētīšanā, tā lai nodrošinātu vien, vienlīdzīgu pieeju ārstēšanai un šāda veida princips iekļaut arī nodarbinātības politikā. Šāda veida eh, palīdzība ļautu, ļautu veicināt arī īpašu apmācību māsiņām Un rakstiskajā deklarācijā turklāt skaidru un gaišu arī aicinājums pastiprināt debatas šeit Eiropas parlamentā un citās iestādās par kroniskām slibimam, kā piemēram izkaisīto sklerozi. Lūk, vēlreiz liels paldies visiem, kas to parakstīja. Herzlichen Dank! Paldies! Tas nozīmē, ka tagad varam ķerties klāt balsojumam. Saskaņā ar darbu kārtību mums ir jābalso saskaņā ar vienkāršoto procedūru par Sartorī kundzes ziņojumu. Um, Eiropas kopienas un Brazīlijas Federatīvās republikas nolīgums par sadarbības par sadarbību zinātnes un tehnoloģiju jomā.